Presa ziņojums par atjaunojamo enerģiju un Pīperkonga ziņojums īstenošanas ziņojums par energoefektivitātes direktīvu. Debates sāks kolēģe Paloma Lopes Permejo, referente. Jums četras minūtes laika, lūdzu. Senjor prezidente. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs, godājamie referenti, godājamie deputāti. Ir pagājuši nedaudz vairāk kā divi mēneši kopš mēs eh, sagatavojām pirmo ziņojumu projektu par progresu atjaunīgais enerģijās Eiropas Savienībā, un es vēlētos pateikties pārējām grupām un sekretariātām par darbību un gatavību, lai varētu sagatavot balsojumu šodien. Es vēlos atzīmēt, to mums izdevās sasniegt daudzos punktos, lai gan to nevarēja panākt galīgajā balsojumā komitejā. Parlamentam ir jādara zināmai komisijai tie nosacījumi, kādi ir nepieciešami, lai varētu sasniegt tā, uz 2020. gadu atjaunīgo enerģiju mērķus. Tāpat arī tas varētu kalpot, ka, lai sagatavot priekšlikumu jaunai direktīvai par atjaunīgiem enerģijām līdz 2030. gadam ar saistošiem mērķiem un varētu tos stiprināt, lai varētu stiprināt cīņu pret klimata pārmaiņām saskaņā ar COP21. Tieši tāds pats nākotnes priekšlikums priekšlikums ir rodams pīper ziņojumā par energoefektivitāti, un tas nav nejauši. E, ja norāda, ka atjaunīgās enerģijas ir ar tādu pašu mērķi kā enerģijas taupīšana un saskaras ar tiem pašiem šķēršļiem dalību valstīs, un šis e, mērķis šajā gadījumā arī iegūl veicināt e, enerģijas pāriešanu, veidojot tīrāk apkārtējo vidu, saskaņoties ar dominējošām tendencēm energā nozarē šodien. Kādas politikas ir ietekmējušas visnegatīvākajā veidā atjaunīgās enerģijas? Pirmkārt, mums ir jānorāda, ka atbalsts atjaunīgajiem enerģijiem ir stabils ilgā termiņā un kalpo kā pretsvars attīstības tirguma atjaunīgās enerģijas efektīvākām, noturīgākām. Retroaktīva atbalsta modeļa likvidēšana var eh, apgrūtināt jaunos eh, enerģijas eh, izplatīšanas tīklus. Mums ir jāņem vērā tas, ka var samazināt alternatīvās enerģijas tādas kā kodola un gāzes enerģijas samazināšana. Tāpat ir nepieciešams veicināt eh, de demokrātisko kontroli pār uh, lielajiem energo uh, oligopoliem. Un mums ir jādomā par valsts plānošanu atjaunīgo enerģiju uh, plānošanu. Tāpat arī par koģenerāciju un efektīvāku eh, enerģijas izdalīšanas tīklu gan elektrības, gan eh, apsil, apkurs, gan dzesēšanas tīklā. Eh, uzskatu, ka esošā direktīva ir bijusi ir noderīgs rīks, tomēr atsevišķi elementi ir jākoriģē. Viens no tiem ir negatīva ietekme uz kopīgo izaugsmi. Vai šeit būtu runa par biomasu, biodegvielu un to izmantošanu? Šeit ir skaidrs piemērs, ka tirgus nevienmēr ir pareizais mehānisms, lai nodrošinātu resursu pareizu izmantošanu, kā mēs to redzam. Eh, piemēram, attiecībā uz uh, transporta tīklu izmantošanu, gala produktu sadalīšanu. Un noslēgumā vēlos norādīt, ka šāda pārēja ir ne tikai enerģētisks vai ekonomisks izaicinājums, bet arī sociāls. Mēs nevaram pieļaut to, ka de deorganizēta pārēja samazinātu darba standārtus vai mazinātu darba vietu radīšanas potenciālu enerģijas nozarē. Tāpēc mēs ziņojumā norādām šo aspektu ir nepieciešams eh, tur, turpināt sarunas ar sociālajiem partneriem, ieviešot jaunos enerģijas modeļus. Tāpat arī tas var palīdzēt mazināt enerģisko nabadzību, eh, piešķirt sociālās garantijas eh, mājasaimniecībām, kuras uh, Eh, kurām ir apgrūtināti piekļuvi tādām pamatiesībām, kā eh, piekļuvi enerģijai. Es ceru, ka mēs gūsim vairākumu balsojot par šo ļoti nozīmīgo ziņojumu. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies eh, kolēģei Lopes Bermeho. Otrs referents kolēģis Pīperkungs arī 4 minūtes lūdzu. Paldies priekšsēdētāji kungs, komisāri kungs, šodien īpaša diena, Britu referendums. Un arī šajā jautājumā runa ir par subsidaritāti, par administratīvās logas samazināšanu, un mēs vēl par šiem jautājumiem diskutēsim arī šiem. Šeit. Dāmas un kunga, energoefektivitātes uzlabošana ir iegūms visiem - videi un tāpat arī ar vienādu cenu mazāka CO2 izmeša, tas ir patērētājiem, zemākas izmaksas, augstāka energoefektivitāte. Uh, Un eh, drošība eh, ziņā energoefektivitāte arī ir eh, visnotaļ ieguvums. Energoefektivitāte ir Eiropas nākotne, ja pareizi rīkojamies. Līdz šim uh, rezultāti ir bijuši labi. 20% energo ietaupījums līdz 2020. gadam sasniegsim, bet ne tikai Eiropas reģi, uh, regulējuma dēļ, kas nevienmēr visur ir pareizi uh, īstenot, bet arī uh, uzņēmēju un uh, patērētāju pašu interešu dēļ. Paldies uzņēmumiem un paldies uh, pilsoņiem Eiropā. Eiropa Eiropas eh, vides bilance ir veiksmes stāsts. Mēs esam labākie CO2 ietaupījumā, mēs esam labākie pasaulē energo, eh, jauno energoavotu izmantošanā un energo taupībā. Taču uzņēmēji un patērētāji par to maksā augstu cenu. Pirmkārt, elektroenerģijas eh, cenas patērētājiem ir viena no augstākajām pasaulē un ļoti augstas cenas dalībvalstīs par tīklu piesaisti. Otrakārt, uzņēmumi cenšas izdzīvot Eiropā, un jaunās investīcijas bieži vien notiek ārpus Eiropā vairāk kārtot. E ETS um, ēku sanācijas, um, emisiju samazināšana un daudz citas likumdošanas. Katrai no tām ir uh, pamatojums, bet mēs uh, nesaskaņojam tās un nesaskaņojam ar nacionālajām politikām. Un gal galā rodas liels administratīvais sloks birokrātija. Un, piemēram, certifikātu cenas emisiju tirdzniecības sistēmā mēs sūdamies par to neefektivitāti un sūdam uzņēmumus ar aizvien jaunām izmaksām, būtībā arī par to, ka neesam paši izdarījuši. Tas tā nevar turpināties. Es esmu mainījis šo tekstu energo. Uh, efektivitātes um, ziņojumā. Bet daudz kas ir palicis, proti efektivitāte. Mums jāsasniedz augstāka efektivitāte un nav tikai vien jātaupa. Elastīgums direktīvai paliek, tas saglabājas, lai dalība valsts varētu redzēt uh, ieguvumus un impulsus. Tāpat arī koherentāka, saskaņotāka likumdošana šeit par to tiek runāts. Un uh, mēs uh, līdz um, šādai nostājai esam vienojušies ar vairākumu parlamentā. Uh, Taču es kā referents neatbalstu 40% ietaupījuma noteikšanu kā saistību energopatēriņam. Runa šeit nav par efektivitāti, runa iet par aizliegumu patēriņam enerģijas jomā. Dāmas un kungi, to mēs varētu darīt, ja Eiropas situācija būtu slikta, taču fakti ir atšķirīgi. Uh, CO, uh, siltumnīcas uh, gāžu izmeši kopš 90. gada ir pa 25% samazināti. Vienlaikus uh, NKI ir pieaudzis par 50%, 25% mazāk izmešu mēs esam 50% vairāk ražojuši. Nu, dāmas un kungi, tāds ir ļoti efektīva um, bilance. Uh, un kas grib 40% patērē, patēriņa samazinājumu, tas vienkārši nu, neatbilst realitātei. Tādēļ mans lūgums, ļoti steidzams lūgums kolēģiem, sociāldemokrātiem un li, eh, liberāļiem. Atbalstiet mūsu eh, grozījumus, kuros mēs eh, koridoru 30 līdz 40 piedāvājam, un nevis kā obligātu, bet kā orientējuši Ja mēs nebūsim veiksmīgi, tad vēl būs iespēja ar citiem, citām formām virzieties uz šo virzienu. Taču mēs gribam uzņēmējiem un cilvēkiem parādīt, ka Eiropas Savienība ir labākais spēlētājs pasaulē enerģijas taupības jomā, un to mēs gribam visiem arī pierādīt. Un paldies visiem, kas darbojās sastādot šo ziņojumu. Paldies tagad komisārs Kaņets kungs. Muchas gracias, presidente, señor. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi, ar lielu gandarījumu šodien uzstājos jūsu priekšā, lai piedalītos šajā eh, diskusijā par eh, vienu no svarīgākajiem pilāriem energosavienībā - energoefektivitāte un atjaunīgās enerģijas. Skatot abus jautājumus vienlaicīgi, ir jāatspoguļo tā svarīgā loma, eh, kāda šajā brīdī tiem ir, lai sasniegtu klimata mērķus pēc Parīzes samita. Debats notiek ļoti piemērātā brīdī, kad mēs pārskatām eh, likumdošanu pār energoefektivitāti un atjaunīgajām enerģijām, kam jāstāj spēkā gadu otrajā pusē. Es vēlos pateikties abiem referentiem par ļoti svarīgiem iniciatīvu ziņojumiem. Es sākšu ar Pīperkungu ziņojumu par energoefektivitātes direktīvu. Kā jūs zināt, mēs gatavojam direktīvas pārskatīšanu par energoefektivitāti. Uh, un energoefektivitāte ēkās. Priekšlikums ir sasniegt 2030. Eh, gada mērķus, lai mūsu rīcībā būtu adekvāti līdzekļi un ietvars, lai varētu šos mērķus sasniegt. Koncentrējoties it īpaši uz ēkām, mēs piešķiram prioritāti eh, tā, eh, tā, jomām, kur ir lielākas enerģijas taupīšanas iespējas. Es pilnībā piekrītu Pīper kunga ziņojums eh, eh, no eh, secinājumiem, ka regulāri ir jāiekļauj efekt, energoefektivitātes princips mūsu klimata un enerģijas politikā. Tāpat arī vēlos norādīt, ka Eiropai ir nepieciešams skaidri nosprausts mērķis 2030. gadā, kas tiek iestrādāts likumdošanā. Tas ir ļoti nozīmīgs brīdī, kad mēs sūtām pozitīvu veistījumu investoriem, lai varētu veicināt ilgtermiņa investīcijas mūsu mērķu sasniegšanu ievērošanai. Lai pārskatītu mūsu enerģijas um, uh, likumdošanu, ir nepieciešama ambiciozi mērķi. Šajā sakarā es vēlos pasvītrot to, ka direktīvas par energoefektivitāti pārskatīšanā tiks skatīts septītais pants pienākums energotaupīšanai. Nestenas novērtējums parāda, ka dalībvalsts ļoti nopietni izturs pret šo uh, pasākumu, ir izveidoti kontrolas pārbaudas mehānismi, lai varētu sasniegt 2020. gada mērķus. Mēs sagaidām, ka 20. gadā um, tas palīdzēs sasniegt uh, pusi no iecerētā ietaupījuma, bet mums ir nepieciešams to saskaņot eh, ar vispārīgo ietvaru 2030. gadam, lai varētu sasniegt tos ambiciozies mērķus, kas ir nosprausti 14. gada Eiropā domē. Tāpat arī ļoti nozīmīgi veicināt privāts investīcijas mūsu ēkās. Tas ir sektors ar lielu ietaupīšanas potenciālu, prioritārs sektors ne tikai energoefektivitātei, bet arī, lai mazinātu energoefektivitāti, samazinātu augstos enerģijas rēķinus, mazināt riskus sabiedrības veselībai. Energoefektivitāte ēkā īpašu uzmanību pievērsīs šiem mērķiem. Es vēlreiz vēlos pateikties referentam par to, to, ka šie ļoti svarīgie temati ir iekļauts ziņojumā, un mēs cieši sadarbosimies par šiem likumdošanas priekšlikumiem. Tas pats attiec uz direktīvu par. Uh, Atjaunīgajām enerģijām. Eh, šī direktīva ir darbojusies labi ar uh, eh, 16% gala patēriņā 14. gadā Eiropas Savienība un lielākā daļa dalībvalstu virzās uz 2020. gada mērķiem. Visas valstis izņemot vienu ir eh, pārsnieguši savas ambīcijas, un deviņas jau ir sasnieguši 20. gada mērķus. Tas mums ir devis iespēju samazināt fosīlo degvielu importu un attīstīt konkurētspējīgu atjaunīgo enerģiju. Tomēr atsevišķās dalībvalstīs ir jāpieliek lielāki pūliņi, lai lai sasniegtu to tra trajektoriju, ko esam iecerējuši tuvāko gadu laikā. Šajā sakarā mēs koncentrējamies uz atjaunīgo enerģiju direktīvu pilnieviešanu, un tas ir ārkārtīgi būtiski parlamentam. Bet, kā jau ziņojumā ir norādīts, mums ir jādomā par periodu pēc 20. gada. E, atjaunīgo enerģiju direktīvas pārskatīšana būs centrālais pilārs šajā gadījumā, un būs nozīmīgs e, enerģijas e, tīk, tīklojuma Mēs vēlamies izveidot un piedāvāt robustu likumdošanas ietvaru, kas piešķirtu stabilitāti investoriem, lai mēs varētu mērķus sasniegt efektīvā veidā. Uh, Jaunais eh, elektrības eh, enerģijas tirgus, jaunā direktīva būs cienēja eh, spēki, lai veicinātu investīcijas atjaunīgai enerģijā, kas, lai Eiropa būtu um, priekšgalā šajā jomā. Mēs uzskatām, ka mēs varēsim risināt daudzas bažas, kas ir um, norādītas, eh, kā piemēram labāku enerģijas izmantošanu apkurs, eh, dzesēšanas sektorā un patērētāju lomu. Tāpat arī mēs mazināsim administratīvās un institucionālās barjeras, kas apgrūtina investīcijas Eiropā. Īsos vārdos par tiem elementiem, ko mēs vēlamies skatīt. Pirmkārt, Mēs, vēl, eh, mēs izmantot to, kas ir sasniegts jau uz, eh, no 2020. gada programmām un izmantojam to kā sākuma punktu. Šī direktīva koncentrējas uz trim sektoriem - elektrība, eh, apkure un dzesēšana un transports. Eh, mēs esam nobažījušies par lēno progresu transporta sektorē. Otrkārt, būtisks jautājums ir atbalsts atjaunīgajām enerģijām. Šajā sakarā mēs stiprināsim atbalsta mehānismu tirgumu atjaunīgajām enerģijām un veidosim nacionālās atbalsta sistēmas. Tāpat arī mums ir jādomā par tirgus pārveidi, lai varētu atvieglot piekļuvu tīkliem atjaunīgo enerģiju ģenerētājiem. Un visbeidzot, šajā ziņojumā mēs redzam, ka ļoti būtisks ir bioenerģijas ilgtspējības eh, kritērijs. Komisija eh, strādā pie uzlabotas ilgspējības programmas bioloģiskai degvielai un biomasai. Biomasa ir galvenais atjaunīgas enerģijas avots Eiropas Savienībā, un mēs eh, esam iecerējuši gūt ievērojams ietaupījums un krietni mazināt ietekmi uz apkārtējo vidi. Īpaši tas ir svarīgi mazajiem enerģijas uzņēmumiem. Noslēgumā vēlos pasvītrot to, cik svarīgi ir šī diskusija šodien un pa Eiropas parlamenta devums gatavots nākotnes likumdošanas priekšlikumus. Vēl pēdējo aspektu minēšu, kas, manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgs nosprausto mērķu sasniegšanai, un šeit es runāju par nepieciešamību mobilizēt investīcijas šajās no eh, jomās. Eiropas strateģisko investīciju fonds atver mums jaunas durvis, kas mums ir jāprot, eh, un jaunas iespējas, kas mums ir jāprot izmantot, un šis instruments ir ļoti nozīmīgs. Noslēgumā vēlos pateikties, ka komisija ir ļoti pateicīga abiem referentiem par ziņojumu sagatavošanu un esmu pārliecināts, ka ar nākošiem likumdošanas priekšlikumiem mēs rīkosimies ambiciozi un panāksim to, ka atjaunīgās enerģijas un energoefektivitāte būs prioritāra, lai sasniegtu Parīzes samita mērķus un palīdzētu dekarbonizēt mūsu energosistēmu. Es cerīgi raugos uz sadarbību ar Eiropas parlamentu, lai šo uzdevumu izpildītu. Paldies! Paldies uh, komisāram arī Skaņetis kungam. Tagad uzstāsies kolēģi, kas uh, runās komiteju vārdā. Pirmā runātāja Petīra Skundze, NV komitejas vārdā. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es uh, sveicu abus um, referentus par sadarbību. Sadarbība bija ļoti veiksmīga. Uh, Eiropas Savienība ļoti veiksmīgi darbojas, lai sasniegtu mērķi atjaunīgās enerģijas 20% apmērā līdz 2020. gadam no NKI. Esmu nodabažījusies gan par satiksmes sektoru. Šeit um, investīcija drošība uh, ir vēl nepietiekama augsta, ražojot biodegvielas. Tādēļ aicinu komisiju aktīvi rīkoties. Uh, un atbalstīt uh, mm, un uh, parādīt skaidru perspektīvu uh, ražotājiem. Ļoti žēl, uh, ka um, pozitīvā loma, kāda ir uh, mežiem samazinot CO2 izmešus, uh, nav uh, pietiekami iekļauta. Lauksaimniecības uh, sektora un uh, mežsaimniecības sektora pilnvērtīga izmantošana varētu novest pie tā, ka um, 160 tūkstoši uh, um, pamatdarba vietu un uh, vairāk nekā 100 tūkstoši pagaidu darba vietu um, tiktu radītu. Un tas uh, dotu ekonomisku impulsu un saglabātu lauku vidu. Paldies! Paldies, nākamais runātājs uh, Omar Žiekungs, uh, uh, vidas attīstības komitejas vārdā. Uh, Priekšsēdētāja kungs, enerģija ir ārkārtīgi nozīmīga pilsētās lauku vidē un arī samazinot CO2 izmešus. Mūsu komitejas vārdā gribu teikt, ka izmantojot šos ziņojumus, mēs varam virzīties uz priekšu, lai sasniegtu fiksētos mērķus atjaunīgās enerģijas vārdā. Un mums ir žēl, ka kohēzijas fondu mobilizēšana atjaunīgiem mērķiem ir tikai 2,1% no 207. līdz 213. gada bijusi un ir 1,3% no 2014. līdz 2020. gadam. Un tādēļ mēs aicinām Eiropas pilsētas un arī reģionus mobilizēt visus instrumentus un dubultot centienus. It īpaši attiecībā uz īpaši attālinātajiem reģioniem domājam, ka var noteikt ambiciozus energo autonomus. Uh, Uh, pastāviešanas mērķus. Paldies! Paldies, uh, Bogoviča kungu neredz zālē. Tagad Līzes uh, kungs, kas uzstāsies NV komitejas vārdā. Runājot par uh, Pīperkonga ziņojumu, paldies uh, Markusam Pīperam, Pīperam un visiem, kas palīdzēja uh, izstrādāt šo ziņojumu. Daudz līdzīgu domu ITRA un ENVI komiteju uh, pieejā. Mēs gribam elastīgumu 7. Uh, pantā. Mēs vēlējam plānošanas drošību. Tas ir būtisks punkts direktīvā ne tikai līdz 2030. bet arī mm, tālāk vajadzētu aptvērumu uh, paplašināt. Plašas diskusijas bija par mērķiem. Abas komitejas ar vairākumu. Uh, nobalsoja par 40%. Es personīgi atbalstu to kompromisu, kur iesniedza Tautas partija. Es pats atbalstīju 40%, bet tas vairs nav realistiski, un Tautas partija ļoti skaidri pieprasa vismaz 30%. Un es domāju, ka mums jāaicina komisija darboties. Es Zinu, ka komisija diskutē, vai būtu vairāk nekā 27% prasām, un komisijas priekšsēdētājs nav par to. Tas tā nevar būt. Žansklots Junkers pirms ievēlēšanas Eiropas parlamentā apsolīja, ka vismaz 30% ir viņa mērķis, un to, ko sola pirms vēlēšanām, tam jābūt spēkā arī pēc vēlēšanām. Paldies par jūsu uzmanību. Paldies! Paldies kolēģim Līdzkungam. Tagad frakcija vārdā uzstāsies runātāju pirmais runātājs Bensenkungs divas minūtes lūdzu. Tak, herr formand. Min tale er til VE. Priekšstādātāja kungs, es eh, gribu eh, teikt pāris vārdus par atjaunīgajām enerģijām un progresa ziņojumu. Paldies par konstruktīvo sadarbību. Sarunas eh, nevienmēr bija ļoti vienkāršas starp politiskajām grupām. Mm, šajā jautājumā valda mm, lielas atšķirības. No vienas puses reāla, pragmatiska pieeja Un no otras puses eh, tie, kas eh, ir mazāk realistiski vai arī nu, vienkārši par katru cenu grib nosprāst augstākus mērķus. Es domāju, ka mums ir jāatzīst eh, tas, ka valdības ir nospraudušas pragmatiskus mērķus eh, un eh, uzņēmušās saistības attiecībā uz to. 27% līdz 2030. gadam atjaunīgās enerģijas daļa. Tā ir laba saistība, tā parāda mūsu investoriem, ka ES dalība valstis var pieturēties pie šī mērķa. Mēs šodien balsosim par uh, abiem ziņojumiem un gribu pasvītrot, uh, ka uh, tautas partija atbalsta energoavotu uh, dažādošanu ES un tāpat arī vēlamies ilgspējīgu enerģiju uh, izmantot. Mēs vēlamies sasniegt mūsu mērķus, atjaunīgā enerģija jāatbalsta, tas ir nepieciešams, lai uh, strādātu pēc iespējas ilgspējīgi un paaugstinātu konkurētspēju un lai radītu darba vietas. Ilgtermiņa uh, risinājumi e, ir e, nepieciešami. Tam jānotiek balstoties uz e, tirgus principiem, jāsamazina izmaksas, energo izmaksas jāsamazina. Tas ir nozīmīgi uzņēmējiem un patērētājiem. Es redzu, ka mm, daudz no tautas partijas prioritātēm ir ietverts šajos ziņojumos, it īpaši dalībvalstu atbildība, sastādot savas energobalances un tāpat arī uh, veidojot saprātīgus tirgus mehānismus. Ir šajos ziņojumos dažādi elementi un dažādi grozījumi, kurus mēs uzskatām par nereāliem un arī nesaprātīgiem. Es ceru, ka mēs šeit varēsim nosprāst ļoti labus mērķus. Paldies! Paldies kolēģim Bensen kungam. Nākamais runātājs Pohe kungs, divas minūtes. Dobrē rāno, vāžinī pane predsedajīcī. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāra kungs, dāmas un kungi, darbie kolēģi, es gribētu pateikties Pīper kungam par lielisko sadarbību, strādājot pie viņa ziņojuma. Uh, pārskatot energoefektivitātes direktīvu. Tagadējā direktīva ir labs pamats, lai sasniegtu mūsu klimata un enerģijas mērķus, tā skaitā COP21 mērķus, bet to varēsim panākt tikai tad, ja novērsīsim zināmus trūkumus šajā direktīvā. Uh, Eh, piemēram, pārāk lielo elastību, un tas ir iemesls, kāpēc mēs nespējam pienācīgi sasniegt mērķus. Ja mēs neko nemainīsim, tad līdz 20. Eh, gadam nesasniegsim šos 20%. Deputāti ITRA komitejā uzsvēra, ka šeit ir vajadzīgs efektīvāks ietvars. Ļaujiet man uzsvērt dažas svarīgas lietas šajā ziņojumā. Pirmkārt, saistošais 40% energoefektivitātes mērķis. Es domāju, ka parlamentam vajadzētu atkārtoti atbalstīt šo prasību, jo ja mēs šeit piekāpsimies, jeb atkāpsimies, tad mēs būtībā eh, pateiksim nē ne mūsu eh, neatkarībai no um, fosilo degvielu importu. Energo nabadzība. Um, man prieks, ka tas tagad ir tiek pieminēts, un šis ziņojums aicina komisiju un dalību valstis uh, ieņemt pozitīvu nostāju, un tas ir arī nepieciešams. Mums ir jāstiprina septītais pāns, un ir vajadzīgi arī skaidri mērķi uh, dalību valstīs ir vajadzīgi dalību valstu rīcības plāni, lai nodrošinātu energoefektāti. Visbeidzot, šis jautājums par eh, citiem eh, likumdošanas aktiem, kas to ietekmē. ETS šobrīd tiek apspriests parlamentā, un eh, tie ir saistīti jautājumi. Bet tā vietā, lai no, panāktu tādu sācensību šo uh, likumdošanas aktu starpā, vajadzētu drīzāk panākt, ka tie sadarbojas savā starpā. Un tāpēc komisija ir jānāk klajā ar efektīvu risinājumu. Paldies! Dank, Paldies kolēģiem Pahas kungam. Vai jūs pieņemsiet Kristoforu kunga jautājumu? Jā, kolēģi Kristoforu lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Šie ir uh, problemātiski laiki. Uh, grūtas dienas, kuras mēs piedzīvam, jo mēs uh, cenšamies nospraust uh, sev uh, mērķus, bet tie tiek sprausti nacionālā līmenī. Tiemžēl izslēdzās mikrofons runātājiem. Again, Mr. President. Please use another microphone. Lūdzu, izmantojiet citu mikrofonu. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Paldies, priekšsēdētāji. Esmu pārliecināts, priekšsēdētāji, ka klimata aspekti ir tikpat svarīgi kā enerģijas aspekti. Mēs nevaram runāt par enerģiju un nedomāt par vidi. Un uh, to mēs cenšamies arī risināt uh, mūsu valstī. Mums bieži vien Kiprā ir meža ugunsgrēki un iet bojā cilvēki. Un mums ir jāatceras, es atvainojos, saka priekšsēdētāji, jūs lietojāt zilo karti, tātad jums ir jāuzdod jautājums runātājiem, bet jums ir tikai 30 sekundes, un jūs jau šo laiku pārsniedzāt. Please. Lūdzu. Mikrof. Mikrofonu ieslēdziet, lūdzu. Kā mēs varam, kā Eiropas Savienība, uh, mobilizēt Eiropas Savienības līdzekļus, lai sasniegtu gan vides, gan enerģijas mērķus un kā novērstu tādus postījumus, kā piemēram bija no meža ugunsgrēkiem nesen Kiprā. Lūdzu, Pohas kungs, jums vārds. Paldies! Es to minēju, un, ja nemaldos, komisārs arī to pieminēja. Uh, Daļa no mūsu cīņas pret uh, klimata pārmaiņām ir jāīsteno kā investīcijas no Eiropas investīciju fonda, un tas ir šis saistošais 40% mērķis, kas uh, novedīs pie atjaunojamo resursu plašākas izmantošanas. Kaut kad neesmu pārliecināts, kā tas ir saistīts ar uh, mēžu ugunsgrēkiem Kiprā. Paldies uh, kolēģim! Tagad kolēģi man Bosoit kundze. Paldies, priekšsādātāji kolēģi! Šodien mēs balsosim par diviem svarīgiem enerģijas ziņojumiem - par energoefektivitāti un par atjaunojamo enerģiju. Un kaut gan dalībvalstis ir viensprāts par mērķiem, Eiropas parlaments draud uh, visu izjaukt, eh, nosakot eh, nereālistiski augstus mērķus. Vispirms mums ir jācenšas eh, lietot mazāk enerģijas, un šeit ir liels potenciāls Eiropas Savienībā. Gandrīz puse no mūsu enerģijas tiek lietots apkurē vai dzesēšanai, un uh, gandrīz trešdaļa tiek uh, vienkārši izlaista gaisā. Uh, jo nav pietiekama izolācija. Tātad mums vispirms ir jānodrošina energoefektivitāte un jānodrošina, lai paši pilsoņi gūtu labumu no tām investīcijām, ko viņi veiks enerģijas efektīvākās tehnoloģijās. Eiropas parlamentam nevajadzētu noteikt tādus mērķus, kas ir nereālistiski un nav sasniedzami. Mums ir jābūt ambicioziem, bet jāpaliek arī realistiem saistošie nacionālajie mērķi, ko referents piedāvā neatjaunojamām enerģijām, tie nav realistiski. Tas ir skaidrs, ka dažām uh, dalību valstīm būs uh, jāpārsniedz savas uh, robežas, lai sasniegtu šos mērķus, un kāda jēga tad ir saistošiem nacionālajiem mērķiem. Koncentrēsimies labāk uz Eiropas sadarbību. Paldies! Fintan. Paldies, Fan uh, Bosaits kundzei. Tagad pusotra minūte Gabrandī kungam. Paldies priekšsādātājiem. Ļaujiet man sākumā eh, sākt ar diviem enerģijas ziņojumiem, kas nesen tika publicēti. Pirmais eh, ir eh, raksts par to, ka vējš un solārā enerģija sagrauj fosilās degvielas. Un tur ir runa par to, ka 2015. gadā investīcijas atjaunojumās enerģijās bija divreiz vairāk nekā fosilajās degvielās. Meksikā un uh, Mar Marokā arī ir uh, plašas atjaunojumās uh, programmas, bet tajās tika investēts arī tāpēc, ka tās solīja vislētāko enerģiju. Un viens cits ziņojums saka, ka Eiropas Savienība zaudē savu reputāciju kā līderi atjaunojumā enerģiju jomā, un tas ir ļoti satraucošs ziņojums. Pagājuši gadu investīcijas atjaunojumās enerģijās Eiropā uh, samazinājās par 21%. Visā pasaulē uh, investīcijas pieauga, tas ir tas, ko saka šis ziņojums, un tas ir ļoti satraucoši. Ko mēs šeit piedzīvojam pasaulē? Mēs piedzīvojam uh, sacensību, kā nodrošināt lētu un drošu enerģiju, un tā ir atjaunojumā enerģija. Uh, labais uh, blakus efekts tam ir arī tas, ka tā ir tīra enerģija, bet tas ir tikai blakus efekts, bet galvenais mērķis ir panākt lētu un atjaunojamu enerģiju. Un to var izdarīt, lai uh, izmantojot atjaunojumu enerģiju. Šeit nevajadzētu būt pārāk konservatīviem. Mums vajadzētu uh, Eiropā vairāk pievērsties ambicioziem saistošiem mērķiem, un es aicinu komisiju, kad tā strādās pie saviem priekšlikumiem septembrim, lūdzu, izstrādājiet ļoti striktus, ambiciozus saistošus mērķus. Paldies! Nē, esmu īsti drošs, vai kolēģis aiz. A. Vai jūs pieņemsiet jautājumu uh, no kolēģa? Es uh, tieši tagad nevaru pateikt, kā viņas sauc. Lūdzu, kolēģi kungs. Mikro. Rope mana pavardė. E, iš tik... Man sauc Rope. Es piekrītu tam, ko Gerbrandī kungs tikko teica. Mums ir vajadzīgs regulējums un tomēr. Mēs ļoti labi zinām, ka Nord Stream 2 eh, projekts šobrīd tiek īstenots, eh, un es nesen dzirdēju, ka kanclere Merkele to ir apsveikusi un atbalstījusi, bet tas nenozīmē, ka visi mūsu sapņi paliks vienkārši uz papīra. Un eh, tad, kad Nord Stream 2 sasniegs Eiropu, mēs droši vien beigsim runāt par atjaunojumiem enerģijām. Yes. Chairman, thank you. Jā, priekšsēdētāji, paldies. Es pilnībā piekrītu kolēģim. Es nedomāju, ka Nord Stream ir eh, īpaši gudrs projekts, ko īstenot, bet vēl satraucošāk ir tas, ka progress eh, uz um, patiesu enerģijas savienību tiek bremzēts, un to dara dalībvalstis. Mums ir vajadzīga viena vienota enerģijas savienība ar mērķi nodrošināt lētu, drošu un tīru enerģiju, un tam vajadzētu pievērsties Eiropā. Paldies kolēģim Gabrandī. Tagad pusotra minūte kolēģis Benito Zilāha. Buenos dias, señorías. Sveicināti, kolēģi, labdien komisāri. Pirms runājam par enerģiju, vēlos paust Eh, savu izbrīnu par to, ka jūs, eh, komisāri, piedalāties mūsu eh, plenārsēdē, kurā tik grūti jūs ir uzaicināts. Diemžēl Tautas partija, jūsu partija, jau ir pieradusi pie korupcijas skandāliem. Nākošais, pirms plenārsēdes lūdzat, atbildiet uz grupu jautājumiem jo eh, citkārt jūs uzstāties aiz eh, slēgtām durvīm. Vismaz svētdien Spānijas valstī mēs varēsim spērt vēl vienu soli uz priekšu, lai e, cilvēki ar daudz radiniekiem e, Panamā, lai viņu finanses tiktu izgaismotas. Par enerģiju runājot. Energoefektivitātei ir jākļūst par saistošu prioritāti visām dalībvalstīm, tāpēc mums ir nepieciešama atjaunīgo enerģiju direktīva, kas varētu veidot stabilu ietvaru šīs enerģijas attīstībai. Pretēji tam, ko dara manas valsts valdība, kas kriminalizē investīcijas, kā tas vakar izskanēja um, parlamentu lūguma rakstu komitejā. Mums ir nepieciešama demokrātiska pārēja un enerģētiska pārēja. Paldies! Dank, Paldies Benito Zilāhas kungam. Es gribu īsi pārtraukt uh, diskusijas un uh, sveikt Saharova stipendiju.